turpmāko notikumu gaitu. Paldies par jūsu lielo interesētību šajā lietā un par jūsu uh, vēlmi uh, aizsargāt šīs personas. Paldies, komisārs kundze. Esmu saņēmusi septiņus rezolūciju projektus, uh, lai noslēgtu šīs debatas. Debats līdz ar to ir noslēgts un mēs uh, tūlīt sāksim balsošanu. Mrs. Gomez, I will take you. Gomešas kundze, es jums došu vārdu pirms balsošanas par Indonēziju. Nākošais uh, jautājums ir uh, balsošana par sešām rezolūcijas projektiem par uh, Kongo Demokrātisko republiku. Mēs balsosim par kopīgu rezolūcijas projektu. Pirmais grozījums, nomināli balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Šis grozījums ir noraidīts. atbilstoši rezolūcijas eh, projekts, eh, tātad par rezolūcijas projektu kopā, kas pār pret apturas pieņemts. Tālāk šķiet, ka bija administratīva kļūda attiecībā uz runātāju sarakstu Indonēzijas jautājumā, un tāpēc ārkārtas uh, gadījumā es dodu vārdu Gomešas kundzei uz vienu minūtu, lūdzu jums vārds. Uh, liels paldies, priekšsēdus kundze. Es esmu dzīvojis Indonēzijā, es mīlu šo valsti. Es zinu, cik lielu panākumu šī valsts ir uh, guvusi kopš 1999. gada pirmām brīvām vēlēšanām, demokrātijas, cilvēktiesību un pilsonisko brīvību uh, veicināšanā Eiropā. Mums tas ir jāņem vērā, jāatzīst, un to ar darījumu laikam šajā rezolūcijā uh, Indonīzijas valdī, e, sabiedrība, tā ir vislielākā musulmaņu valsts pasaulē, un tā ir e, daudzveidību e, etniskā, lingvistiskā, reliģiskā ziņā pieņēmusi. Tas padara Indonēziju spēcīgu un pievilcīgu visā pasaulē, tāpat kā arī Eiropa, tā Eiropa, kādas vēlētos. Bet Indonēzijā, tāpat kā Eiropā, mēs redzam, ka ekstrēmisti un fanātiķi uh, izplata naidu un neiecietību. Tas izpaužās, piemēram, pret ahmedistiem vai papos cilvēkiem. E, un šādas tendences var izmantot arī e, teroristi vai arī citi, kas vēlas demokrātisko sistēmu graut. Tādēļ pret to ir jāvēršas politiski un ideoloģiski, un šo cilvēku noziegumu ir e, tiesā, e, jāiztiesā. Es ceru, ka Indonēzijas valdība lasīs šo rezolūciju kā bažu izpausmu e, par upuriem un solidaritātes un iedrošinājumu paušanu visiem drosmīgiem Indonēzijas pilsoniskās uh, sabiedrības parlamenta, tiesības sistēmas mediju pārstāvjiem, kas cīnās pret disk diskrimināciju, pret e, noziedznieku nesodamību. Un es gribētu arī atgādināt, ka Suči Vātī, laba draudzene, man e, atraitne e, liela cilvēktiesība aizstāve, kas tiek pirms dažiem gadiem nogalnāts, e, ir arī to teikusi. Un viņa e, pārdarītā ir vēl nav notiesāta. Tagad balsosim par rezolūciju projektu kopumā. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās nepārprotam pieņemts. Un tagad. Tagad par uh, sešiem rezolūciju projektiem par Indiju. Un pirmkārt, EFD grupas rezolūcija, kas ir par? Kas ir par? Pret? Atturās. Noraidīts. Tālāk kopīgais rezolūcijas projekts Nē, nē, nē, atvainojiet, laikam pasteidzos. Pirmkārt, otrais grozījums, kas ir par, pret, apturas, noraidīts. Tālāk, pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tālāk, kopīga rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot. You've all voted, the vote is Beidzam balsot. Un pieņemts. Šis sanāksmes protokols tiks uh, nosūtīts parlamentam nā, līdz nākamajai sanāksmei, un ja nav nekādu iebildumu, tad rezolūcijas es nosūtīšu uh, tām personām un organizācijām, kas ir pieminēts rezolūcijā. Un tagad Eiropas parlamenta darba.